13 taču pieņēmām rezolūciju transporta komitejā. Kādēļ tad Elka Draugi kungs te atļaujas izteikties visu komitejas vārdā? Uh, it was, uh, it was agreement. es gribēju teikt, ka transporta un turisma komitejā bija panākta vienošanās, un arī Simpson kungs to atbalstīja. Dāmas un kungi, vēl mums ir rezolūcijas priekšlikums no Transporta un Tūrismu komitejas. Tātad noslēdzot šīs debates, zālē troksnis. Once again I was informed that it was. Tā, tad priekšsēdētājs vēl, vēlreiz atkārto. Mani informēja, ka par to komitejā tika panākta vienošanās. Tad lūdzu to arī nākošajā komitejas sēdē apspriediet. Mans uzdevums nav šeit atrast jums kaut kādu risinājumu. Tātad, dāmas un kungi, gribu teikt, ka par šo jautājumu debatas ir beigušās un balsošana rīt notiks 11.30. Nākošais jautājums darba kārtībā ir mutiskais jautājums - remit īstenošana un aser 2014. gada budžets. Pirmā runātāja - Žordāns Kundze lūdzu. gospod komisar do sredine naslednjega leta moramo. komisār kungs pirms nākamās nākamā gada mums ir nepieciešams radīt enerģijas tirgu, mums ir jādomā, kā sagatavot šo jautājumu Eiropas jautājumu. Remit eh, regulā ir rakstīts, ka ASER Eh, kam ir uzdevums eh, enerģētikas koordinātoru darba saskaņošana, ka šis asers veiks attiecīgo gāzes un elektrības tirgus mm, pētījumu un sniegs attiecīgu informāciju saskaņa ar remita regula mums ir jānodrošina sadarbība ļoti cieša. Un Kāpēc tas ir nepieciešams? Tas ir nepieciešams, lai izmantotu eh, gan finansiālos, gan cilvēku resursus saprātīgā veidā. Mums ir nepieciešams arī nostiprināt uzticēšanos ASER. 2012. gadā uh, eh, ASER ir, ir saņēmusi attiecīgos resursus, kas ir adekvāti, un šajā eh, gadā ir paredzēti 3 miljoni eiro. Bet, um, resursu problēmas ir palielināšanās. Komisijas plāns ir 2014. gadā ir nepieciešami vēl 5 miljoni šai aģentūrai. Šī problēma vēl vairāk uh, sabiezinās, tāpēc, ka uh, nav paredzēta attiecīgā mm, vakanču pieaugums, ir nepieciešams 55 darbinieki, un atcers arī nav nopircis vajadzīgās iekārtas. Uh, attiecīgi programmu pildīt ir ļoti sarežģīti, un šī problēma ir jārisina saskaņā ar esošo informāciju. Budžeta projektā nav paredzēti izdevumi aģentūras darba nodrošināšanai, kas ir nepieciešami, un ir nepieciešams rādīt arī šo reģistru, kur būtu apkopoti um, enerģētikas tirgus dalībnieki, un ir nepieciešams arī izveidot ciešas saiknes starp um, enerģētikas tirgus dalībniekiem. Tas viss, lai veiktu apmaiņu ar datiem, lai mūsu rīcībā būtu attiecīgā informācija, uh, kas uh, nodarbojas ar šiem uh, dati un nodrošina attiecīgo sadarbību ar citām institūcijām. Aģentūra ir paudusi savas bažas un ja ceram, nebūs iespēja, nebūs resursi, lai pildītu savus uzdevumus, tad arī attiecīgi neviens nevarēs vākt datus, tos analizēs, anal nevarēs arī novērst ganvārtīgu uh, izmantošanu vai krāpnieciskas darbības. Un mums ir jāstrādā ar rēmita regulu, ir jābūt caurskatamībai, mūsu elektrības un gāzes tirgu darbībai ir jābūt caurskatāmai, un tā visa rezultātā ir jādomā par to, kā tas ietekmēs arī energoresursu cenas. Lūk, mans jautājums, cik uh, nopietni. Nākamajā gadā ir domāts realizēt gāzes un elektroenerģijas tirgu atvēršanu vai 2013. gada budžeta grozījums ļaus nopirkt attiecīgās iekārtas un kādā veidā ASER iepirks vajadzīgās iekārtas, ja budžets 13. Eh, gadam nebūs grozīts. Vai aģentūra vai komisija ir gatava pieņemt eh, tādu budžetu, kas būs nopietns, pamatots 2014. gada budžets, kas neapdraudēs iekšējā tirgus funkcionēšanu? Protams, dažkārt šādi samazinājumi var radīt vairāk zaudējums nekā labums. Mums ir jānodrošina ASER aģentūrai pietiekams finansējums, tas ir ļoti svarīgi, pretējā gadījumā mēs nevaram runāt par nopietnu godīgu attieksmi pret patērētāju interese. Night, uh, sitting, and I will... Un tagad aicināšu, apsveikšu Eltenģera kungu, kas ir ierties mūsu sanāksmē. Lūdzu viņam vārdu. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kunga deputāti, esmu pateicīgs Jordāns kundzei, kundzei par to, ka viņi jau uh, ilgāku laiku seko šai tik nozīmīgajai aģentūrai un tās izveidēji. Jāsaka, ka ACER ir visai jauna struktūra un divus gadus tai ir uh, uzdevums vērot un kontrolēt energo uh, vairumtirdzniecības tirgu, lai cīnītos pret negodīgu praksi Eiropā un to aizliegtu. protams, ir uh, jānovēro attīstība tirgū, ir uh, jāapkopo dati, jāievieš īstenošanas normas un, protams, ir jāpalīdz aģentūrai eh, gan ar ekspertu palīdzību, gan resursiem. Atcer rīcībā ir eh, eh, dažādas informācijas tehnoloģijas, lai varētu datus pēc iespējas labāk apstrādāt, bet te ir nepieciešama vēl papildus resursi. Uh, Ņemot vērā 2013. gada budžeta tāmi, ir piedāvāts eh, iekšējos komisijas resursus atvēlēt tieši šiem uzdevumiem, lai ACER varētu iepirkt pietiekami daudz eh, programmatūras un ierīču. Tādēļ uh, ir nepieciešama pēc iespējas ātrāka budžeta lēmē iestādes piekrišana. Tad mēs šos līdzekļus atcer varēsim piešķirt jau šogad. Un gribu pateikt, ka pirms 2014. gada mums ir jāvienojas par eh, šo summu, lai varētu iepirkt eh, dažādas datu apstrādes sistēmas. un mums ir nepieciešams pietiekam daudz resursu arī programmatūras iegādēji. Tā tad IT, iepirkšana, datu apstrādes programmas un to eksploatācija, tā ir tikai viena medaļas puse. Protams, eh, nu kādam ir jāstrādā ar visiem šiem dzelžiem, ir nepieciešami arī darbinieki, ir jāparūpējas par eh, attiecīgu speciālistu skaitu, ko pieņem darbā ir eh, jau 15 vakances izsludinātas, aģentūra jau ir pieņēmusi darbā cilvēkus un šiem 15 darbiniekiem ir eh, paredzēts finansējums. Ja ir nepieciešami vēl papildus darbinieki, tad komisija to ņems vērā, bet Mēs kā komisija katru gadu mums ir jāsamazina darbinieku skaits administratīvais uh, sloks par 1% un 5 gados tie ir 5%. Tātad šeit uh, rodas zinām pretruna un tas, protams, uh, samazina mūsu manevrēšanas iespējas. Mēs esam uzsākuši sadarbību ar ACER, lai tā varētu labāk un produktīvāk izmantot savus darbiniekus un esošos resursus ņemot vērā arī remit direktīvas īstenošanu, remit regulas īstenošanu. Varu jums garantēt, ka remit regula nav tikai kas tāds, ko vēlējās komisija, ka Tas nebija kaut kāds mūsu ambīciju apliecinājums. Mēs gribam, lai uh, energo vairumu tirgi tiktu pāraudzīti mūsu patērētāji interesēs, lai tiktu novērota eh, cenu veidošanas politika un lai nebūtu pieļaujama ļaunprātīga izmantošana. Paldies par jūsu interesi un esmu gatavs uh, arī turpināt dialogu ar Jordānas kundzi par īstenošanu 2014. gadā. Paldies! Herr Kommissar, And just now I would like to give the floor to Madam Macej Kukovič. Predsedujoči, spoštovani komisar gospod Ettinger. Priekšsēdētāji komisāra kungs. Ja mēs nopietni par to runājam par iekšējo enerģijas tirgu, tad uh, Šis enerģijas tirgus tiešām ir viens no mūsu iekšē tirgus pīlāriem, tas ir galvenais pīlārs, un tāpēc arī mm, Eiropas aģentūra mm, ir dibināta un atrodas Slovenija. Un mm, ir pieaudzis eiroskepticisms cilvēki netic, ka aģentūra uh, darbojas, un es mm, nesaprotu, kā var būt tik liela viedokļa atšķirības starp uh, vajadzībām, tad ir vajadzības pēc personāla un, un kadriem, un no otras puses ir finansējums un kā var būt tik ļoti dažāds eh, viedoklis par vajadzīgo personāla skaitu un arī kā var būt tik liela atšķirības starp eh, šo, šo vajadzību un piešķirto finansējumu. Un ja mēs tiešām gribam nodrošināt nopietnu šīs aģentūras darbību, mums ir jāpadomā par šo jautājumu, vai mēs tiešām gribam pareizi uzraudzīt situāciju enerģijas tirgu, vai mēs gribam darboties ar saprātīgām cenām un izmaksām. Mums ir miljārdiem eiro, kas ir pārēdzēti kā eh, investīcijas infrastruktūra, tad eh, un uz šī fona eh, šī atcēra izmaksas un saistītās ar šīs aģentūras darba izmaksas tiešām arī ir vajadzīgas un nav lielas. Ir ļoti svarīgi, ņemot vērā šo krīzes situācija ir jāmazina eiroskepticisms, kas ir novērojams visapkārt. Paldies, un tagad došu vārdu Koreo de Kampas kungam. Prezident Vlašāk, obrīd. Paldies, priekšsādētāji, komisāri. Paldies, ka ieradāties uz šīm debatēm. Eiropas enerģētikas tirgus at, ir atkarīgs no infrastruktūras un moderniem savienojumiem. augstu standartu ievērošanas un vides ilgtspējības. Šeit ir jānodrošina caurskatāmība un atbilstība dažādām regulām. Un tādējādi Eiropas regulējums spēlē būtisku lomu. Mēs uzraugam enerģētikas tirgu, mums ir caurskatāmība, mums ir arī remit projekts. Visas šīs lietas uzrauga atcer, izmantojot remit. Un tieši tāpēc šai organizācijai jāspēj efektīvi funkcionēt. Ja mēs paskatāmies uz budžetu, tad šeit ir runa par 15,6 miljoniem eiro. Un komisija piedāvā samazināt šo summu līdz 11 miljoniem eiro. Mums ir ambicioza mērķi, kopējā enerģētikas politika un tā tālāk, bet tā kā ir šādi lēmumi. Uh, un tādējādi tiek apdraudētu, apdraudēta šo te ambiciozo mērķu izpilde. Enerģētikas sektors ir svarīgs mūsu ekonomikai, un tāpēc mums ir atbilstoši jāuzrauga to, kas notiek šajā sektorā. Pēc pavisam neilga laika mums būs jauna komisija, bet diez vai jaunā komisija piedāvās adekvātu resursu apjomu, lai nodrošinātu efektīvu šīs iestādes darbu. Šeit mēs runājam par 5 miljoniem eiro. Tad, kad energoavotu sektors strādā ar miljardiem eiro, Jāsaka, ka Lielbritānijā ir zemāks bezdarbs, labākas cenas, tāpēc, ka ir adekvāti resursi investēti šajā sektorā. Priekšsēdētājs saka, ka brīvam mikrofonam neviens nav pieteicies, tāpēc tagad došu vārdu Oettingera kungam nobeiguma piezīmēm. Ich kann Ihren Argumenten Paldies. Jā, es sapratu, ka atcer ir jābūt spēcīgai iestādē, ir jāizteno remit regula un eh, vienotajam tirgum jātiek pilnveidotam. Jā, es tam nevaru runāt pretī. Un, protams, ir jārunā par papildus darbinieku pieņemšanu bet ņemot vērā Eiropadomas secinājumus un uh, sarunas par DFS, mums uh, ir visai knap ar līdzekļiem. Piecu gadu laikā uh, atcer ir jāsamazina darbinieku skaits par 5%, bet ja mēs te mēģināsim palielināt darbinieku skaitu, tas nozīmēs, ka citās aģentūrās un ģenerāldirektorātos, dienestos, un e, dalību valstu pārstāvniecībās būs jāsamazina darbinieku skaits vēl vairāk. Un īstenībā mēs esam atdūrušies pret savu iespēju robežām. Ir taču kolēģi, uh, komitejās, ģenerāldirekcijās, struktūrās, un viņiem ir eh, jāievēro savas prioritātes. Protams, enerģijas un ekonomikas politikas ir ļoti būtiskas, bet ir arī citas politikas, piemēram, eh, iekšējā drošība, transports, patvērumu politika. Arī šeit ir savas prioritātes - infrastruktūra. Uh, Viņiem ir uh, jāievēro uh, savi akcenti, jāsaliek tie pareizi, un viņiem ir uh, uh nepieciešams personāls. 5% samazinājums uh, 5 gadu laikā tas nav vienkārši. Tas attiecas uz manu ģenerālu direkciju, un jāsaka, ka tas nav mūsu pilnvarās. Protams, mums ir jāvēro, kā atcer um, tiek galā ar pašreizējo darbinieku skaitu, un kā atcer šos uzdevumus var veikt, ņemot vērā tās rīcībā esošos resursus, gan programmatūru, gan darbiniekus. Protams, tā var sadarboties ar dalību valstu regulātoriem. Un ja viena, divu gadu laikā tā nevarēs savus uzdevumus veikt pietiekami labi, tas nav, tajā nav vainojama komisija, parlaments vai dalība valsts. Būs jāparūpējas par papildus līdzekļu piešķiršanu šim regulatoram. Paldies! Thank you very much, Mr. Commissioner. Now... Paldies, priekšsēdētāji. Es turpina. Paldies komisāru kungam. Tagad esam beiguši debats par šo darbu kārtības punktu. Dāmas un kungi, nākamā sēde būs rīt, eh, trešdien, 9. oktobrī. Tā sāksies pulkstens 9. būs līdz 2. tad no 3. līdz 11. vakarā. ar darba kārtību varat iepazīties.